Liels paldies par šīm tik labajām sarunām gan prezidentūrai, gan eh, pārējiem. Kolēģi, man eh, darbs ir patiešām interesants, bet arī bīstams. Vai man tagad pasludināt nākamo darba kārtības punktu, vai uh, man uh, dot vārdu Cecīlijai un Katrīnai par triloga ziņojumu un likt ministram gaidīt, vai arī es svītroju to no darba kārtības? Jūs solījāt, Cecīlija, ka jūs varētu to izdarīt 30 sekundēs, bet patiešām ļoti īsi. Jā, par direktīvu par studentiem un pētniekiem. Esam organizējuši trīs trilogus par šo tematu. Esam vienojušies par dažiem jautājumiem, taču mums vēl ir jāatrisina galvenās politiskās problēmas, kas nav atrisinātas. Mēs runājam par uh, apstiprināšanas daudzumu, uh, Mums ir eh, grūti vienoties par darba tirgus pārbaudēm. Pie šiem jautājumiem mums vēl vajadzēs atgriezties. Par Eiropas Savienības iekšējo mobilitāti komisijai un Eiropas parlamentam gribētos, lai tas tiktu uzsvērts. Mēs vēlētos uzstāt uz sešiem mēnešiem. Mēs vienojāmies pārvarēt šīs plājas, ja ir runa par ģimenes locekļiem. Šī ir ļoti nozīmīga direktīva. Mēs eh, turpinam strādāt, mēs turpinam sēdēt pie sarunu galda, mūsu attieksme ir pozitīva. Es vēlētos pateikties Latvijas prezidentūrai par to, ka tā mēģināja, bet varbūt eh, tai neizdevās panākt tik labus rezultātus. Jebkurā gadījumā mēs turpinam strādāt, mēs priecājamies, ka Luksemburgas prezidentūrai pārņem šo darbu un ceram, ka Luksemburgas prezidentūras laikā beidzot izdosies šo jautājumu atrisināt. Paldies, Cecīlija, es zināju, ka Eh, komisija vēlējās par to izteikties, jo te ir runa par studentiem un pētniekiem. Mēs eh, gribētu eh, runāt par šo jautājumu, tāpēc ir svarīgi ievērot laiku. Es zinu, ka komisija vēlētos izteikties, taču mums tiešām ir maz laika. Katrīna, tikai minūtīti, varbūt jūs varētu pastāstīt par savu trilogu, par uh, Uh, procedurālajām garantijām bērniem krimināla procesa laikā. Pāris minūtes, ja vien jūs varētu to izdarīt. Eh, Paldies, priekšsādātāji! Mēģināšu izteikties pavisam īsi. 20. maijā Strasbūrā bija trešais trialogs par direktīvu par eh, procedurālajām garantijām eh, krimināla procesa laikā bērniem. Šī trialoga laikā mums izdevās panākt eh, vienošanos par vairākiem punktiem, pateicoties um, Latvijas prezidentūras sadarbībai un arī komisijas izrādītai elastībai. Vēlētos pateikties gan prezidentūrai, gan komisijai. Es gribētu pateikties arī ēnu referentiem, ar kuriem es jau tikos gatavojoties trilogam. Attiecībā uz pantiem, par kuriem mēs vienojāmies, tātad tas ir trešais pants, Padomu šeit akceptēja parlamenta nostāju. Ja ir šaubas par to, vai eh, bērns ir vai nav nepilngadīgais, tad eh, ir eh, jādara viss, lai aizsargātu bērnu. 13. pants. Laicīga tiesasēda or or organizēšana nepilngadīgām personām. Mēs mēģinājām nodrošināt arī to, lai nepilngadīgā uh, Eh, reliģija tika to aizsargāta ne tikai aizturējuma laikā, bet tā, kas ir paredzēts direktīvā. Šķiet, ka šeit bija jo īpaši svarīgi norādīt, ka krimināla procesa laikā nepilngadīgajam vienmēr ir jābūt klāt eh, procesa laikā un jāspēj paust savus viedoklis. Tāpat ir paredzētas arī spēcīgākas garantijas nekā sākotnējā komisijas priekšlikumā. Uh, Nepilngadīgais var ierasties ar pieaugušo, un tāpat arī parādījās vairāk citi punkti. Tika iekļautas jaunas garantijas, ja uh, situācija ir atšķirīga. Jebkurā gadījumā esmu apmierināta, ka nākamajā trilogā, kas notiks jau Luksemburgas prezidentūras ietveros, mēs uh, varēsim uh, panākt labu kompromisu. Un, protams, es turpināšu arī informēt kolēģis komitejā. Lielas paldies, Katrīna, lielas paldies, ka uh, Mēs varējām izskatīt visu darba kārtību, eh, kā mēs to pieņēmām eh, šo, nu, šodien no rīta. Un tagad esam pienākuši pie 16. darba kārtības punkta Latvijas prezidentūras secinājumu, secinājumi um, tieslietu un iekšlietu jomā. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar iekšlietu un tieslietu ministru, ministriem. Man ir liels prieks, eh, ka abi ministri varēja ierasties. Un uh, Mēs zinām, ka šīs pēdējās divas dienas eh, kolēģiem ir ļoti interesantas, bet eh, es domāju, ka visai prezidentūrai šis ir ļoti nozīmīgs laiks, jo mēs runāsim par sešu mēnešu laikā sasniegto. Mums ir maz laika, es zinu, ka mēs jau ilgi gaidām. Es eh, nemēģināšu tagad izteikties aļrunīgi, vienkārši došu jums uzreiz vārdu. Vispirms eh, došu vārdu Kozlovska kungam uz desmit minūtēm, bet eh, pirms jūs sāksiet runāt, tā kā te ir runa par secinājumiem, es gribētu jums abiem pateikties. Um, mana pateicība ir patiešām personīga. Man ir liels prieks, ka mūsu sadarbība bija tik veiksmīga pēdējo sešu mēnešu laikā. Es zinu, ka kolēģiem noteikti būs daudz eh, piņķerīgu jautājumu, bet jebkurā gadījumā jau tagad paldies jums par sadarbību. Kozlovska kungs, lūdzu jums vārds cienījamie deputāti, man ir liels pagodinājums šodien būt te un iepazīstināt jūs ar uh, Latvijas prezidentūras paveikto gan arī šo sešu mēnešu garumā. Tieši uh, jautājums, kas skar iekšlietu jomu. Sadarbība ar Eiropas parlamentu ir būtiska Latvijas prezidentūras sastāvdaļa ar mērķi nodrošināt pēc iespējas labāk Eiropas Savienības pilsoņu interesi. Un mūsu paveikto šajā semestrī es uh, gribētu sadalīt divos lielos blokos uh, - iekšējā drošībā un migrācijā. Abos blokos paveicamo noteiktā mērā ietekmē arī, arī vairāki ārējie noteikumi. Šokējošie notikumi Francijā janvāra sākumā un tam sekojošie notikumi visā Eiropā pastiprināja bažas par mūsu pilsoņu drošību. Traģiskie notikumi vidusjūrā īpaši uzmanību lika fokusēt uz pasākumiem, kas pirmkārt nodrošinātu dzīvību glābšanu, bet vienlaiks arī veidot sistēmas, sistēmu, kas ļautu efektīvi un visaptveroši pārvaldīt esošos un nākotnē sagaidomos izaicinājumus migrācijas jomā. Mēs visi esam viensprāts, ka Eiropas Savienības atbildēju šādiem notikumiem ir jābūt vienotai un saskaņotai un mūsu mērķis ir nemainīgs - Eiropas Savienības vērtību un brīvību saglabāšana un aizsargāšana. Drošības nodrošināšana Eiropā jābalstās uz cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Vēlos uzsvērt, ka tikai ar kopīgu darbu, atvērtā dialogā mēs spēsim veicināt Eiropas Savienības kā vienotas, drošas un tiesiskas telpas turpmāku attīstību. Tikai ar kopēju rīcību mēs varam panākt, ka mums ir atbilstoši instruments, lai nodrošinātu Eiropas pilsoņu drošību. Dāmas un kungi, kā jau es minēju janvārī par savu lielāko izaicinājumu, mēs uzskatām stabilas un prognozējums Eiropas Savienības politikas iekšlietu jomā attīstības nodrošināšanu, kas sniedz nepieciešamo drošību Eiropas pilsoņiem, pilnībā garantējot to cilvēktiesības un pamatbrīvības. Vienlaiks mums ir jānodrošina spējas reaģēt uz aktuāliem izaicinājumiem un notikumiem. Šajā kontekstā es vēlētos sākt savu šodienas prezentāciju ar esošajiem izaicinājumiem migrācijas jomā. Iepriekšējā gada nogalē un šā gada sākumā mēs jau saskārāmies ar tās augto spoku kuģu fenomenu un cilvēku kontrabandistu augsto aprēķinu, pamatot bīstamos ūdeņos neaizsargāts cilvēks, tā skaitā bērns un sievietes. To, ka cilvēku kontrabandistu alkatībai nebūs robežu, diemžēl pierādīja aprīļa traģiskie notikumi vidusjūrā. Kā prezidentūra mēs nekavējoties rēģējam un 20. aprīlī kopā ar augsto pārstāvu sasaucot ārkārtas kopīgo Eiropas Savienības ārlietu ministru un iekšlietu ministru padomu. Lai vienotos par nekavējuši veicamajiem pasākumiem, lai nepieļautu šādu nelaimi atkārtošanos. 23. aprīļa ārkārtas Eiropadomas sanāksmē tika panākta vienošanās par īstermiņā īstenojamiem pasākumiem, lai novērstu un nepieļautu jaunas traģēdijas, kas prasa cilvēku dzīvības. Prezidentūra ciešā sadarbībā ar komisiju un Eiropas ārējās darbības dienestu izstrādāja ceļakarti, identificējot pasākums kas veicami līdz jūnija beigām. Īpaša loma atvēlēta pasākumiem, lai glābtu cilvēku dzīvības. Pirmkārt, ir būtiski stiprināt Frontex kapacitāti, trīskāršojot tam pieejamos re resursus operācijām vidusjūrā, kā arī nozīmīgu uzmanību tik veltīta pasākumiem, lai cīnītos ar cilvēku kontrabandistiem. Tikpat svarīgi, kā cīnīties ar sakām, ir veikt pasākumus, lai novērstu cēloņus, kas liek doties migrantiem bīstamajos ceļojumos. Tāpēc īpaša uzmanība veltīta pasākumiem trešajās valstīs, gan stiprinot to kapacitāti, gan veicinot attīstību. Māja vidū Eiropas komisija prezentēja jauno Eiropas migrācijas programmu, paredzot īstermiņa, gan vidējā termiņa gan arī ilgtermiņa mērķis un uzdevums - jaunas un visaptvarošas Eiropas Savienības migrācijas politikai. Prezidentūra nekavējoties inicēja diskusijas par Eiropas komisijas piedāvāto migrācijas programmu un tajā ietvertajiem pasākumiem. Kopumā padomē valda atbalsts Eiropas komisijas piedāvātajai programmai un tajā ietvertajiem pasākumiem, kas balstās uz četriem pīlāriem. Pirmais - nelegālās migrācijas plūsmu novēršana. Otrais - ārējo robežu pārvaldības stiprināšana. Trešais - spēcīga kopīgo patvērumu politika. Un ceturtais - jauna legālās migrācijas politika. Šobrīd svarīgi ir virzīties ar pasākumiem tās ieviešanai un īstenošanai praksē lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības politika būtu visaptaroša un sabalansēta, maksimalizējot legālās migrācijas sniegtos labumus, sniedzot patvērumu tiem, kam tas patiesi nepieciešams, un cīniet, cīnīties un novērst nelegālo migrāciju. Protams, ka nav noslēpums, ka valda viedokļu atšķirības starp dalībvalstīm par Eiropas komisijas piedāvātajiem pasākumiem personu pārvietošanai gan Eiropas Savienības ietvaros, gan no trešajām valstīm. Arī vakardienas notikušajā Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru padomas laikā šis jautājums tika detalizēti diskutēts, mēs tam veltījām aptuveni 6 stundas. Darba turpināšanai būtiska loma būs jūnija beigās plānotajā Eiropadomas sanāksmē. Šobrīd ir vienota izpratne dalību valsts starpā, ka ir nepieciešams stiprināt atbalstu dalību valstīm, kas saskaras ar augstu migrācijas spiedienu. Vienlaikus ir atšķirīgi dalību valstu viedokļi par vairākām šī mehānismu detaļām, lai nodrošina, ka tas ir praktisks un taisnīgs. Diskusijas padomē par jautājumu intensīvi tiks turpināts, lai meklētu iespējamo kompromisu. Līdzinējā pieredze liecina, ka nav viena universāla instrumenta migrācijas plūsmu efektīgai pārvaldīšanai. Līdz ar to ir būtiski saglabāt visaptverošu pieeju, un šajā ziņā nozīmīgi ir arī Lība komitejas uzsāktā iniciatīva par Eiropas parlamentu ziņojumu par migrāciju. Migrācijas kontekstā noteikti, ka jāpiemina arī legālās migrācijas iespējas kā nozīmīgs migrācijas plūsmu pārvaldības instruments. Tāpēc savas prezidentūras laikā mēs ļoti intensīvi strādājam, lai rastu kompromisu starp padomis un Eiropas parlamentu pozīcijām par studentu un zinātnieku direktīvas priekšlikumu. Mums izdevās vairākos jautājumos panākt zināmu progresu, bet vēl ar vienu ir jomas, kurās nākamajā pusgadā būs intensīvi jāturpina darbs, lai panāktu vienošanās pēc iespējas ātrāk. Konstruktīvs dialogs noteikti ļauks mēģināt panākt vienošanās līdz gada beigām. Tāpat tika turpināts intensīvs darbs pie priekšlikuma par grozījumiem vīzu kodeksā un priekšlikumu par apceļošanas vīzu. Ir ieguldīts nozīmīgs darbs, lai padomē jau nākamajā pusgada laikā varētu mēģināt vienoties par kopējo padomas nostāju un uzsākt dialogu ar Eiropas parlamentu par šiem priekšlikumiem. Tāpat mēs panācām vienošanos par kopīgo padomus nostāju par grozījumiem Dublins regulā, un padomu ir gatava uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu, lai risinātu jautājumus par vienu no visvairāk neaizsargātajām grupām, proti nepilngadīgo interešu aizsardzību. Lai labāk izprastu iemeslus, kādēļ cilvēki izvēlas pārkāpt vīzas vai uzturēšanās atļaujas termiņu, Latvijas prezidentūra kopīgi ar citām dalību valstīm īstenoja kopīgo operāciju Amberlaits 2015. Tās galvenais mērķis bija ticams informācijas apkopošana, lai diskutētu par iespējām pilnveidot pasākums noteiktā uzturēšanās termiņa pārkāpšanas novēršanai. Aktivitātē iesaistījās 28 Eiropas Savienības un Schengens dalībvalsts kopumā apkopojot informāciju no 55 lidostām. Īstenot šo aktivitāti no nu neviena no personām, kura izceļojot tika konstatēts uzturēšanas noteikumu pārkāpums, netika aizturēta. Tika saņemts 821 ziņojums no 36 lidostām, aptverot informāciju par 1390 personām. Lai arī gada sākumā sekmīgi tika uzsākts pilotprojekts, kas kalpos par būtisku pamatu turpmākajām diskusijām par viedo robežu projektu attīstību. Padomē intensīvi tika turpināts darbs ar viedo robežu pakotnes jautājumiem, kas nav ietverti pilotprojektā. Šīs diskusijas noteikti kalpos par labu pamatu aktīvam darbam, kad Eiropas komisija prezentēs atjaunoto viedo robežu priekšlikumu. Ir svarīgi pēc iespējas ātrāk turpināt un pabeigt darbu pie viedo robežu projekta, lai mēs maksimāli varētu izmantot iespējas, ko sniedz jauno tehnoloģiju izmantošana, pilnībā respektējot pamatiesību noteiktos ierobežojumus. Dāmas un kungi, kā jau minēju iepriekš, migrācija nebija vienīgais izaicinājums mūsu prezidentūras laikā. Gan notikumi Francijā, gan Beļģijā, gan arī Dānijā atkārtot apliecina, ka terorismu draudi ir viena no nopietnākajiem draudiem Eiropas Savienības iekšējai drošībai. Ir svarīgi nodrošināt, ka mūsu reakcija ir atbilstoša un savlaicīga. Neformālās Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē 29. janvārī Rīgā iekšlietu ministri diskutēja par aktuālajiem izaicinājumiem terorismu apkarošanā. Es esmu patiesi gandarīts, ka sanāksmes noslēgumā tika pieņemts Rīgas kopējais paziņojums, kas deva ieguldījumu 12. februāra neformālajā valstu un valdību vadītāju sanāksmē notikušajai diskusijai par cīņu ar šo fenomenu. Latvijas prezidentūras darba galvenais vadmatīvs bija līdzsvaru nodrošināšana starp drošības garantēšanu un pamatiesību aizsardzību. Šāds norādījums mēs saņēmām arī no Eiropadomas, kas aicināja strādāt pie tā, lai garantētu iedzīvotāju drošību, novērstu radikalizāciju un nodrošinātu vērtību saglabāšanu. Gan Eiropadomas paziņojums, gan arī kopīgā Rīgas deklarācija veido visaptverošu ietvaru turpmākajam darbam cīņai ar terorismu un tās apdraudējumu mūsu drošībai. Mūsu prezidentūras laikā izvēlējāmies četras prioritārās jomas, kurām veltīt īpašu uzmanību, lai censtos panākt būtiskus rezultātus turpmākajos mēnešos. Un tie ir efektīvāk izmantot tās iespējas, ko sniedz Schengenas ietvers, lai stiprinātu ārējo robežu kontroli. Risināt jautājumu par internetu saturu, ar ko tiek veicināts terorisms vai vardarbīgs ekstrēmisms nostiprināt spējas ziņošanai par internetu saturu, pastiprināt sadarbību un informācijas apmaiņu cīņā pret šaujamieroču nelikumīgu tirzniecību un prioritārā kārtā risināt būtiskos jautājumus par šaujamieroču norakstīšanu un deaktivizēšanu. Palielināt informācijas apmaiņu un kāpināt operatīvo sadarbības, to starp ar Eiropola un Eirodžast starpniecību. Vadmotīvs faktiski visos šajos virzienos bija meklēt iespējas, kā mēs efektīvāk varētu izmantot jau esošos instrumentus un iespējas. Jāatzīst, ka noteikts progress ir sasniegts, ir panākta vienošanās, un no 1. jūlija Eiropola ietvaros darbu uzsāks Eiropas Savienības vienība ziņošanai par internetu saturu. Tāpat tiek turpināts darbs, lai efektīvāk un mērķiecīgāk izmantotu jau esošos resursus un iespējas Eiropola ietvarā. Tostarp plānots izveidot Eiropas paratterorismu centru Eiropolā. Pieaug arī esošo informācijas apmaiņas kanālu izmantošana. Vienlaiks jāatzīst, ka terorisms un īpaši tā sauktais ārvalstu kaujinieku fenomens paliek viens no nozīmīgākajiem draudiem mūsu iekšējai drošībai un mums ir jāskatās uz visām iespējām, kā stiprināt mūsu kopējo cīņu ar šo apdraudējumu. Protams, kā atsevišķos gadījumos mums ir jāizvērtē iespēja un nepieciešamība pilnveidot tiesību aktus, īpaši, kad mērķi nevar sasniegt ar citiem līdzekļiem. Kā viena šāda joma, kurai nepieciešama grozījuma spēkā esošajā likumdošanā, ir šaujamieroģu nelikumīgas tirdzniecības novēršana tā skaitā efektīva šaujamierieču deaktivizēšana. Padoma aicināja Eiropas komisiju pēc iespējas ātrāk nākt klajā ar tiesību aktu šajā jomā. Šajā kontekstā jāatzīmē, ka padoma ļoti pozitīvi vērtē Eiropas parlamenta apņemšanos virzīties uz priekšu ar Eiropas Savienības pasažieru datu apstrādes mehānismu izveidi kā arī ziņotāju paveikto darbu, lai pēc iespējas drīzāk varētu tikt uzsākt sarunas starp padomu un parlamentu par šādu mehānisma izveidu. Vēlos uzsvērt, ka padomu šādu mehānismu izveidu vēl ar vienu uzskatu par ļoti nozīmīgu instrumentu cīņā ar terorismu un organizēto noziedzību. Mums ir nepieciešams efektīvs mehānisms, kas pilnībā respektē personas datu aizsardzības nosacījumus pasažieru datu apsādai Eiropas Savienībā. Es esmu pozitīvi noskaņos un vēl ar vienu uzskatu, ka šā atvērtā dialogā ir iespējams panākt kompromisu arī šajā jautājumā, un ceru, ka abiem likumdevējiem izdosies tuvākajā laikā sākt šo dialogu un panākt vienošanos līdz gada beigām. Kā jau es minēju, janvārī mums ir jāizmanto visas iespējas, ko sniedz šāda datu apstrāde cīņā ar terorismu un organizēto noziedzību. Bet terorismu draudi nav vienīgie draudi Eiropas Savienības iekšējai drošībai. Latvijas prezidentūra pēdējo mēnešu laikā intensīvi strādāja, lai panāktu vienošanos par atjaunoto Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju, tādējādi izpildot Eiropas padomas doto uzdevumu. Vakardien iekšlietu ministru sanāksmes laikā ministri vienojās par ietvaru iekšējās drošības stratēģijai turpmākajiem pieciem gadiem, definējot iekšējās drošības prioritātes, kā arī nosakot stratēģijas īstenošanas un uzraudzības mehānismu. Šobrīd galvenais izaicinājums ir nodrošināt tās ieviešanu praksē. Tagad jāuzsāk darbs pie atjaunotās Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģijas ieviešanas dokumentu izstrādes. Savas prezidentūras laikā mēs pielikām visas pūles, lai varētu panākt vienošanos ar Eiropas parlamentu par CEPAU regulas priekšlikumu un Eiropolu regulu. Attiecībā uz CEPAU regulas priekšlikumu, pateicoties ļoti konstruktīvai sadarbībai ar Eiropas parlamentu un ziņotāju Galkundzi, mēs esam sasnieguši ļoti nozīmīgu progresu. Galējās vienošanās panākšanai mums vēl ir jāprecizē pāris aspekti. Vienlaiks uzskatām, ka konstruktīvas vienošanās panākšana ir ļoti tuvu. Attiecībā uz Eiropolu regulu, lai arī ir palikuši atsevišķi neatrisināti jautājumi, es ticu, ka konstruktīvā un atvērtā dialogā ar ziņotāju Diezdi Mēra kungu esam radījuši vienotu izpratni par vairākiem jautājumiem, kas veido labu pamatu, lai vienošanos panākt jau nākamā semestra laikā. Noslēgumā es vēlētos pievērsties iekšlietu jomas ārējās dimensijas jautājumiem. Ārējās jomas ietekme uz iekšlietu jautājumiem ir nenoliedzama. Mūsu iekšējā drošība un arī migrācijas plūsma pārvaldība ir tieši atkarīga no globālajiem notikumiem. Tāpēc sadarbība trešajām valstīm ir nozīmīgs aspekts. Kā jau jūs ziniet, Īpaši Latvijas prezidentūras prioritāte bija sadarbība ar austrumu partnerības valstīm. Janvārī līdztekus neformālajai tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmei notika arī austrumu partnerības tieslietu un iekšlietu ministru sanāksme, kurā tika diskutēts par sadarbības stiprināšanu tiesību aizsardzības jomā un tiesnešu un prokuroru neatkarību. Abi šie jautājumi tika skatīti pretkorupcijas kontekstā. Savas prezidentūras laikā mēs īpašu uzmanību pievērsām sadarbības stiprināšanai Baltkrievijas migrācijas jomā. Ir patīkami apzināties, ka faktiski esam izpildījuši Eiropas parlamenta 2014. gada februāra rekomendāciju. Lai arī formālā parakstīšana pēdējā mirklī tika atcelta tehnisku iemeslu dēļ, kopīgā deklarācija par mobilitātes partnerības izveidi starp Baltkrieviju un Eiropas Savienību ir apstiprināta. Godātie deputāti, mūsu prezidentūra ir gandrīz noslēgusies. Kopīgiem spēkiem mēs esam spējuši sasniegt progresu gandrīz visās jomās. Es vēlos pateikties jums visiem par konstruktīvo sadarbību un savstarpējo uzticēšanos. Tikai cieši sadarbojoties, mēs spēsim sasniegt mūsu kopīgo mērķi - droša Eiropa, cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanu. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, ministra kungs. Un tagad dodu vārdu ministram Rasnečam, lūdzu. Dear Chairman. Paldies, priekšādātā kungs, godām Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir ārkārtīgi liels prieks šodien būt klāt, lai jums pastāstītu par Latvijas prezidentūras laikā panākto progresu tieslietu jomā. Turpināšu savu uzstāšanos latviešu valodā. Latvijas prezidentūrai viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt mūsu trijo partneru programmā nostiprināto mērķu sasniegšanu un e, Itālijas prezidentūras laikā iesākto darbu turpināšanu Eiropas Savienības padomas darbā. Mēs strādājam ar lielu rūpību, lai pēc iespējas labāk un kvalitatīvāk e, šo tā, lai, sakot, stafets kociņu varētu nodot nākamajai prezidentūrai uh, Luksemburgai, kas sāks darbu jau pēc divām nedēļām, 1. jūlijā. Ņemot vērā minēto, jau prezidentūras sākumā informēja par Latvijas izvirzītajām prioritātēm tieslietu jomā, par tām prioritātēm, kas ir saistīts arī ar, ar Libe komiteju proti tā fizisko personu datu aizsardzības regulējuma attīstība, tas ir pirmais, Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības uzlabošana, tas ir otrais, eh, personu tiesību stiprināšana krimināla procesa ietvaros, tas ir trešais, un, protams, arī ceturtkārt tiesiskums izaugsmai šīs koncepcijas turpmāk attīstība. Vispirms par datu aizsardzību apzinoties data aizsardzības nozīme Eiropas Savienības dienas kārtībā. Latvijas prezidentūra tieši datu aizsardzības reformu izvirzīja kā vienu no galvenajām prioritātēm. Savas prezidentūras laikā kopā dalībvalstu kolēģiem esam pielikuši lielas pūles, lai panāktu pēc iespējas lielāku progresu attiecībā tieši uz datu aizsardzības jautājumiem. Mums tas ir izdevies. Un vienošanās panākta pēc vairāk nekā trīs gadu ilgām un intensīvām diskusijām. Lai pēc iespējas efektīvāk tiktu virzīta data aizsardzības reforma, aizvadītajā pusgadā koncentrējamies uz darbu tieši ar vispārējo datu regulu. Neskatoties to, ka datu regulas jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts. Mūsu ekspertiem šī pusgada laikā ir izdevies panākt labus rezultātus. Man ir gods paziņot, ka tieši aizvakar, 15. jūnijā, Luksemburgā aizvadītajā Tieslietu padomē tika panākta vispārējā vienošanās par regulas tekstu. Minētais dos iespēju ne tikai uzsākt trialogu ar Eiropas parlamentu, bet arī dos pareizu signālu un impulsu pēc iespējas ātrāk noslēgt darbu arī pie datu direktīvas. Esmu pateicīgs, ka jau 24. jūnijā Eiropas parlaments mums ir devis iespēju uzsākt jau trīspusējās sarunas, un šodien var teikt, ka datu regulas pieņemšana padomē nepārprotami ir eh, grandiozākais notikums, par kuru tiešām esam lepni. Un ar gandarījumu varam noslēgt eh, prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Par Eiropas Savienības finanšu interesēm attiecībā uz finanšu interešu aizsardzību var norādīt, ka nozīmīga Latvijas prezidentūras prioritāte ir regula par Eiropas prokuratūras izveidi aktīvi turpinājām iepriekšējās prezidentūru uzsākto darbu šajā sakarā. Mērķis bija noslēgt darbu pie regulas pamatprincipiem pirmajos 16 pantos, un jau prezidentos sākumā uzsākām ļoti aktīvas ekspertu diskusijas par jautājumiem, par kuriem agrāk tās vēl nebija uzsāktas. Un uh, orientējošas debatas jau bija Marta padomē Briselē, eh, kur mēs, eh, kur mēs runājām par izveidošanas principiem, par eh, struktūru, par prokuroru apstiprināšanas un atbrīvošanas kārtību. Neskatoties uz to, ka minētie jautājumi tiešām ir ārkārtīgi sarežģīti, varu apliecināt, ka esam spējuši pavirzīties uz priekšu Eh, šī projekta ietvaros. Vienlaikus apzinos, ka priekšā mums visiem vēl ir jāiegulda nozīmīgs un intensīvs darbs, lai nākotnē tomēr mēs varētu vienoties par Eiropas prokuroru biroju izveidi. Šis būs arī Luksemburgai viens no grūtākajiem un smagākajiem uzdevumiem Luksemburgas prezidentūrai. Turpinot Savienības finanšu interešu aizsardzības tēmu, vēlos norādīt, ka aktīvs darbs aizvadītajā pusgadā noritēja arī strādājot ar direktīvu par cīņu pret krāpšanu, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses, izmantojot kriminālu tiesības, tā saucamā PIF direktīva. Ir jānorāda, ka par atsevišķiem jautājumiem joprojām nav panākts kompromiss, jo īpaši pievienotās vērtības nodokļa noziegumu iekļaušanu direktīvas tvērumā, kas ir tikpat nozīmīgs gan parlamentam un Eiropas komisijai, gan arī padomē. Tāpat mūsu eksperti ir cītīgi strādājuši arī pie Eirodžast regulas, <clears throat> kura paredz palielināt Eirodžast efektivitāti. Un tiek nodibināts jauns pārvaldības modelis Eirodžastam, uzlabota operacionālā efektivitāte, definēta nacionālā pārstāvja kompetenci un status. Attiecībā uz šī jautājuma virzību Latvijas prezidentūrē mērķis bija vispārējās vienošanās panākšana Marta tieslietu iekšlietu padomē, un mēs šo mērķi sasniedzām. Pār personu tiesību stiprināšana krimināla procesa ietvaros īsi minēšu tātad prezidentūras laikā aktīvi tika turpināts šis darbs. Šis darba kārtības jautājums, kas skar tieši tās personas, kas ir aizdomās turētās un apsūdzētās personas. Eh, pirmais tiesība akts no procesuālo tiesību pakotnes, ar ko Latvijas prezidentūra sāka strādāt, bija juridiskās palīdzības direktīva. Mērķis ir noteikt vienotus minimālos standartus attiecībā uz aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesībām, un pagaidu juridisko palīdzību krimināla procesa ietvaros. Pēc intensīvām ekspertu diskusijām 13. marta Tieslietu un iekšlietu ministra padomē mums visiem kopīgi izdevās panākt vispārējo vienošanos par šo projektu. Par pāriem diviem procesuālo tiesību aktiem direktīvu, kas attiecas uz bērnu tiesību aizsardzību kriminālu procesu ietvaros, kā arī uz nevainīguma prezumpciju, uh, Latvijas prezidentūra šajā jomā ir uzsākusi trialogus ar Eiropas parlamentu, un eksperti arī šeit ir cītīgi strādājuši, lai nodrošinātu pēc iespējas eh, lielāku progresu ceļā uz šī lēmuma pieņemšanu. Vienlaiks vēlos uzsvērt, ka mēs nevaram vilcināties ar šo jautājumu pieņemšanu, jo saistībā bērnu tiesību aizsardzību un šiem ele aizsardzības elementiem mums ir jāapzinās, ka mums Eh, nav laika kavēties. Bērni tomēr ir visi neaizsargātā mūsu sabiedrības daļa, tātad mums te būs ļoti, ļoti intensīvi jāstrādā. Noslēgumā vēlos teikt milzīgi paldies savai komandai. Es to raksturotu ar četriem vārdiem - enerģija, zināšanas, prasmes, pieredze. Paldies jums! Un nobeigumā vēlos no sirds arī pateikties eh, jums, Eh, Lībe komitejas deputāti par atbalstu un, un uzticību, un man bija liels gods strādāt ar jums šo pusgadu. Paldies jums! Thank you very much. Liels paldies! Liels paldies par eh, ļoti labo sadarbību. Tagad eh, došu vārdu deputātiem. Sākšu ar koordinatoriem, ja viņi vēlas izteikties. Birgita Sipele pirmā. Lielas paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos novērtēt to, ko teica Kozlovska kungs. Proti attiecībā uz migrāciju mums ir jāstrādā pie visiem tās aspektiem. Pašlaik tas, ko es redzu uh, plašsaziņas līdzekļos vai publicētās diskusijās, Eh, tiek runāts par to, ka ir jācīnās pret eh, cilvēku tirgotājiem, ir jākontrolē mūsu robežas un ir eh, jāveido nometnes, bet mēs īsti nezinām, ko tas nozīmētu trešajās valstīs. Tas nozīmē, ka pašlaik Eiropas Savienība rada tādu iespēju, ka mēs nevēlamies migrantus. To vēl vairāk pasvītro fakts, ka padome nespēja rast risinājumu jautājumā par Eh, sadalījumu un par pārvietošanu. Es nezinu, vai jūs spēsiet, vai jūs gribēsiet atbildēt uz šo jautājumu, taču es tomēr gribētu uzdot, kuras bija tās dalība valstis, kas pauda skaidru atbalstu pārvietošanai? Vai varbūt jūs mums varētu vismaz pateikt, cik daudz dalību valstu ir par šādu pārvietošanas relokācijas schēmu. Vai varbūt mums ir problēmas ar pilnīgi visām mūsu dalību valstīm? Attiecībā uz legālo migrācijas piekrītu, ka uh, mums uh, daudzās dalību valstīs, domāju, visās dalību valstīs ilgtermiņā būs vajadzīgi migranti. Vācijā e, nākamajā gadā mums ir 300 tūkstoši migrantu, kas mums ir vajadzīgi, lai tie varētu vienkārši nodrošināt darba vietas. Pašlaik nav Eiropas Savienībā noteikumu, kas attiecas uz legālo migrāciju, izņemot zilā karte. Domāju, ka ļoti daudzās jomās mums ir vajadzīgi migranti. Vai jūs eh, saskatāt, ka daudzas dalībvalstis gribētu sadarboties šajā jomā, ņemot vērā ekonomiskā sektora vajadzības? Attiecībā uz datu aizsardzību gribētu uzdot jautājumu tieslietu ministram. Vai jūs varētu pašlaik apliecināt, ka oktobrī uh, būs direktīva. Parlamentā datu aizsardzības jautājumi ir ļoti svarīgi, un tāpēc man interesē šis jautājums. Garantijas krimināltiesībās es piekrītu, ka ir paveikts ļoti daudz, un es ceru, ka uh, iesākums jūsu prezidentūras laikā būs labs pamats tam, lai nākamās prezidentūras laikā mēs varētu pabeigt darbu pie uh, juridiskās palīdzības un uh, nevainīguma prezumcijas. Lielas paldies, Sipels kundze. Es uh, negribētu pats tagad uzdot jautājumu. Es uh, vienkārši gribētu dot vārdu tagad uh, Kozlovska kungam, lai viņš varētu atbildēt uz Sitos kundzes jautājumu par iekšlietu padomi un par grūtībām atrast vienošanos. Viņa uzdev jautājumu par valstīm. Ņemot vērā to, ka vienošanās nav panākta un Avramopulus kungs uh, izteicās diezgan neitrāli, kādas jūsuprāt ir izredzes, ņemot vērā, ka tagad prezidentūra noslēdzas, ka varētu panākt vienošanos eh, jūnijā vai jūlijā. Tātad vai jūs eh, cerat panākt šādu vienošanos un eh, kāds ir jūsu viedoklis tagad prezidentūras laikā? Beigās, kādas ir izredzes Itālijai un Grieķijai valstīm, kas izjūt ļoti lielu spiedienu? Ja netiks panākt šāda vienošanās un ja netiek izrādīta solidaritāte, tad kāda šīm valstīm būs nākotne? Uh, Varbūt jūs varētu paust savu viedokli par šiem jautājumiem. E, tagad EKR grupas uh, koordinators Kirhopkungs. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos apsveikt prezidentūru par paveikto. Domāju, ka viņi bija ļoti aizņemti. Manā rīcībā ir informācija, ka ļoti daudzās jomās, ne tikai šajā konkrētajā jomā, mēs esam panākuši ļoti daudz šīs prezidentūras ietveros. Taču man ir pāris eh, konkrēti jautājumu. Vispirms, ņemot vērā to, ka pašlaik saskaramies ar situāciju, ka eh, dalība valstis šķiet cīnās eh, savā starpā par to, kā tiek apdraudētas Eiropas Savienības vīzes, ja dalībvalstis nevarēs panākt vienošanos par migrantu pārvietošanu. Vai prezidentūra uzskata, ka uh, komisijas izvēlētā pieeja attiecībā uz obligātajām schēmām ir uh, izpildāma. Un, ja tas ir izdarāms, tad uh, jūsuprāt, cik lielā apmērā to varētu paveikt un uh, cik ilgs laiks būtu vajadzīgs? Mani pašlaik šis jautājums patiešām uztrauc. Otrakārt, vai prezidentūra uh, uzskata, ka viedo robežu smart borders pakotnes ieviešana ir ļoti svarīgs elements Eiropas Savienības eh, jaunajos vīzu priekšlikumos, jo īpaši jaņem vērā priekšlikumu paplašināt sākotnējos priekšlikumus. Esmu paudis savu viedokli, īsti nezinu, eh, kāds ir jūsu viedoklis, taču es vienmēr esmu uzskatījis, ka legālā migrācija, ekonomiskā migrācija un patvērums ir jautājumi, kas ir uh, jāskata ar zinām līdzjūtību, bet, protams, mums ir jāskata šie jautājumi kā atsevišķi jautājumi. Ko padome domā par to, ka dalībvalstis vajadzētu aicināt izmantot plašāku administratīvo instrumentu loku, lai varētu nošķirt šos elementus? Es arī vēlētos eh, sirsnīgi pateikties prezidentūrai par atbalstu un palīdzību man kā referentam strādājot pie Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra jautājumiem. Protams, šis darbs turpinās, bet es patiešām esmu viņiem pateicīgs par prezidentūras laikā sniegto atbalstu. Noslēgumā gribētu jautāt prezidentūrai par Eiropolu attīstību, jo īpaši par pretterorismu nodaļu. Kāda ir jūsu vīzija? jo īpaši ņemot vērā jutīgos jautājumus attiecībā uz uh, dalību valstu un Eiropas Savienības uh, kompetenci un uh, šīs kompetences nodalīšanu. Paldies! Tagad Alde grupas vārdā Cecīlija Vikstrēma. Paldies, priekšādātāji! Godāmie ministri! Es domāju, ka pat tiešām ir pienācīgi apsveikt jūs um, par pirmo prezidentūru, kas drīz noslēgsies. Ir jāsaprot, ka šie mēneši ir bijuši smaga darba pilni, un jo īpaši ir jāatcerās par teroristu uzbrukumiem prezidentūras sākumā. Apsveicam jūs par darbu, uh, liels paldies arī par šīs dienas prezentācijām. Man ir vairāk jautājumu jums. Es ļoti cieši strādāju kopā ar jums pie failā par studentiem un pētniekiem. Priecājos, ka varējām uzsākt sarunas. Un esam eh, pabeiguši jau trīs trilogus. Taču man ir ārkārtīgi žēl, ka nesam panākuši tādu pamatīgāku politisku progresu pie šī faila. Vēl ar vienu ir daudz neatrisinātu jautājumu, kas ir jāatrisina tuvākajā laikā. Paldies, ka mēģinājāt to darīt. Pēdējo nedēļu laikā, un es arī ceru, ka jūs būsiet pietiekami drosmīgi un pateiksiet dalību valstīm, ka mums patiešām ir jāiet uz priekšu. Ja mēs vēlamies būt konkurētspējīgi, ja mēs vēlamies, lai mums būtu vislabākās smadzenes, lai mums būtu labi studenti un labi pētnieki, kas mums ir tik vajadzīgi šajā kontinentā, lai mūsu nākotne izdotos. Ja mēs visi rīkosimies pietiekami nopietni, tad mēs panāksim progresu pie šī faila. Varbūt jūs varētu to nodot tālāk Luksemburgas prezidentūrai. Tagad par traģisko situāciju vidusjūrā. Komisija ir nākusi klajā ar ambiciozu programmu, kurā ir iekļauti konkrēti pasākumi. Mēs šeit parlamentā esam uh, ļoti skaidri pauduši savu nostāju aprīļa rezolūcijā. Mēs eh, redzam šeit mūsu politisko vīziju. Tātad divas institūcijas ir patiešām pārliecinātas par to, kas uh, ir jādara, proti atbildības dalīšana. Būtu ļoti labi, ja mēs tagad pārētu no sloga dalīšanas uz atbildības dalīšanu, jo cilvēcisks būtnes taču nav sloks. Un ja mēs varētu virzīties uz priekšu šādā garā, tas patiešām būtu labi. Uh, esam daudz panākuši, taču ir jāpanāk progress dalībvalstīs. Sākotnējā reakcija no Eiropas Savienības dalībvalsts puses nav bijusi pārāk pozitīva, gluži pretēji. Pat šodien mēs redzam divpusējus konfliktus. Mēs redzam, ka notiek cīnījas starp dalībvalstīm, tiek izteikti draudi noslēgt robežas un rīkoties vēl ierobežojošāk. Es ceru, ka jūs izmantosiet prezidentūras pēdējās dienas, lai palīdzētu atrisināt eh, šīs problēmas un ievirzītu sarunas pareizajā gultnē. Mums ir arī jānodrošina, lai mēs beidzot varētu pieņemt konkrētus pasākumus. Mēs nevaram turpināt tikai runāt. Mēs eh, svētdienās runājam un pirmdien no rīta redzam pilnīgi pretēju rīcību. Eh, tas ir patiešām šausminoši, ko dara darība dalībvalstis. Tagad um, atgriezīšos pie Birgitas teiktā. Mēs patiešām gribētu zināt, ko dalībvalstis saka un kuras dalībvalstis ir tās, kas to saka. Par Dublinas regulu, par to esmu referente. Šeit ir pilnīgi skaidrs gadījums. Ir tiesas spriedums par to, kā rīkoties attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem. Komisijas priekšlikums Tātad te ir runa par sprieduma transponēšanu, te ir runa par vienu pantu dalībvalstīs tas viss tiek uzpūsts eh, milzīgos apmēros, tiek izdarīti mēģinājumi atrast a, eh, alternatīvas interpretācijas. Tam nav nekāda pamata. Parlamentā es skaidri teicu, ka šeit nebūs a, eh, nekādu grozījumu, un šis krupis ir jānorī, un šī ziņa ir jānodot tālāk citiem. Par datu aizsardzību, protams, mēs apsveicam panākto progresu um, pagājušu nedēļu. Mēs arī priecājamies, ka pieeja ir ambicioza, un mēs nepiekritīsim nekādiem priekšlikumiem, kas uh, būtu zem 95. direktīvas standartiem. Kā jūs saskatāt progresu šajā direktīvā? Tagad pēdējais jautājums, ko es vēlētos uzdot, ir pamatiesības. Pamatiesība jautājums Ungārijā. Pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments pieņēma skaidru rezolūciju, kurā tika pausta nožēla par to, ka uh, netiek uh, padomē komentēti uh, dažādie notikumi Ungārijā. Jūsu prezidentūras laikā atkal parādījās jautājums par nāves sodu, uh, diskriminācija attiecībā pret migrantiem, šī informācija, kas tika nosūtīta pilsoņiem un tā tālāk. Tāpat arī uh, ir uh, baumas par to, ka prezidentūra vispār nekad nav apspriedusi šos jautājumus. Un, ja tā ir taisnība, kā jūs varētu pamatot to, ka nav noticis eh, dialogs un vispār par šo jautājumu nav diskutēts? Gribētu arī zināt, kāds ir jūsu viedoklis par saistošu mehānismu, kas ļautu nodrošināt nākotnē uh, ka Kopenhāgenes kritēriji tiek eh, izpildīti Eiropas Savienības dalībvalstīs. Paldies un izbaudiet pēdējās prezidentūras nedēļas. Thank you, Cecilija. Paldies, Cecīlija. Jūs izteicāties gandrīz tikpat ilgi kā tieslietu ministrs, bet eh, patiešām man patika jūs uzstāšanās. Nē, nē, es jūs gribēju uzslavēt. Nē, no, nē, no, I, I, Diemžēl nav dzirdams, ko atbild Cecīlija. Jūs eh, teicāt par trilogu. Nē, nē, es eh, nedomāju, ka jūs varējāt teikt izteikties garāk tikai tāpēc, ka par trilogu izteicāties tik īsi. Es atvainojos, kolēģi, man nevajadzētu komentēt par to, kā uzstās cilvēki. Goja grupas vārdā Kornelija Ernsta. Lūdzu, atcerieties, ka nevajadzētu uh, pārāk uh, ilgi uzstāties, bet jebkurā gadījumā deputātu nav tik daudz, tā kā varat uh, arī ilgāk runāt. Paldies, priekšādātāji. Jā, liels paldies par Latvijas prezidentūras ieguldījumu. Jūs uh, visi, protams, saprotat, ka pusgada laikā ir grūti pēkšņi sākt iet pa pilnīgi citu ceļu. Un, protams, nevar arī sagaidīt, ka um, mēs būsim ar visu apmierināti. Uh, Ir izteikta arī liela kritika no parlamenta puses un arī no mūsu komitejas puses. Migrācijas programma. Es īsti nezinu, vai varētu to saukt par sasniegumu. Mēs redzam, ka vesela rinda dalībvalstu, īstenībā arī jūsu dalībvalsts Latvija, jau no paša sākuma teica, ka jūs attiecībā uz bēgļu sadalījumu saskatāt problēmas. Arī citi punkti netika atbalstīti. Tāpat arī netika runāts par saistošiem pienākumiem. Vakar vakarā arī tika teikts, ka e, šis nebūs saistošs pienākums. Kas tad īsti notiks ar migrācijas programmu? Domāju, ka šeit var daudz ko kritizēt. Pašreizējā situācija diskusijās, e, manuprāt, ir tāda, ka mēs diez vai varēsim pieņemt lielus lēmumus Mēs eh, arī gribētu eh, teikt, ka politiskajās grupās eh, tiek pausta skaļa kritika arī par to, ka kuģi tiks iznīcināti. Mēs uzskatām, ka tas ir absolūti nesaprātīgs lēmums. Jūs arī saprotat, kāda ir šī situācija. manuprāt, nav jēgas diskutēt par lietām, kas nav diskusiju vērtas. Es eh, gribētu arī zināt eh, jūsu viedokli par to, eh, kāda ir pašreizējā padomas nostāja attiecībā uz šiem jautājumiem. Un es arī gribētu zināt, kas tiek runāts Latvijā par migrācijas programmu. Un šķiet, ka daudz jautājumu Latvijā netiek atbalstīti. Tāpat arī eh, vai var eh, noslēgt eh, līgumus ar trešajām valstīm. Jūs noteikti zināsiet, ka uh, parlamentā ir ļoti liela kritika attiecībā uz tādām valstīm kā Sudāna un citas, kuras ir uh, pieļāvušas noziegumus, un tāpēc nevar tagad uh, izstrādāt ar šīm valstīm līgumus, lai cīnītos pret nelegālo migrāciju. Vai ir bijušas diskusijas um, kas izriet no Itālijas uh, prezidentūras laikā iesāktā uh, par uh, Dublinu, vai Dublinu vajadzētu mainīt. Itālija un arī Grieķija pauž bažas par to, ka uh, Dublinas sistēma nevar turpināties uh, pašreizējā garā. Vai jūs esat uh, kaut vienu reizi runājuši uh, par to, kā atrast legālus veidus migrācijai. Bija, piemēram, runa par humanitāro vīzu. Tātad, vai ir bijušas diskusijas par legālo migrāciju Eiropas Savienībā, vai varbūt e, tam vispār nav nekādas jēgas, mēs vienkārši turpināsim gremdēt kuģus un uh, paliksim pie vecās Dublinas. Man ir arī pavisam konkrēts jautājums, un es noteikti gribētu, lai jūs uz to atbildat, bet šis jautājums man ir ļoti būtisks. Grieķija, proti jaunā Grieķijas valdība, grib mainīt migrācijas politiku. Proti, šeit ir runa par cietumiem, kur ir izvietoti ļoti daudz migranti, un šos cietumus vajadzētu slēgt. Taču šie cietumi tika būvēti ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Un mēs zinām, ka Grieķijas eh, valdība eh, varētu pieprasīt, lai šie līdzekļi tiek atmaksāti. Mēs gribētu zināt, eh, kāda ir prezidentūras atbilde uz šo lietu, kā jūs rīkosieties. Jūs sakāt, ka dalībvalstis vajag atbalstīt migrācijas jautājumu risināšanā. Vai tas attiecas uz visām dalībvalstīm vai tikai uz dažām? Un vai, migrā, vai Grieķija ir šo dalībvalstu um, lokā. Jūs runājāt par 15. jūniju, tagad 15. jūnijas jau ir pagājis, un uh, vai, uh, vai datu aizsardzības jautājums līdz ar to tiek uzskatīts par atrisinātu? Uh, Mēs vēlētos, lai datu aizsardzības jomā būtu pakotne, nevis tikai direktīva. Vai jūs zināt, kā šī direktīva tieši izskatīsies? Varbūt jūs varētu vēl detalizētāk par to pastāstīt. Un vēl jautājums, par kuru vispār netika runāts. Vai NSA jautājums, tātad spiegošanas jautājums no Amerikas puses spiegošana pret Eiropas Savienības pilsoņiem, kā arī dažu dalību valstu Uh, izmeklēšanas dienas, izlūkošanas dienestu sadarbība, vai ir gatavot ziņojums par šiem jautājumiem? Es gribētu zināt, kāpēc padomi nav nākusi klajā ar secinājumiem par šo spiegošanas afēru. Tātad NSA ziņojums, mēs parlamentā gatavojam par to rezolūciju, bet uh, Principā šķiet, ka nekas neseko, nekādu pasākumu nav tikuši pieņemti, un es gribētu zināt, ko padomu par šo lietu domā. Uh, Paldies, Kornēlija. Un tagad uh, Judīts Argentīnī lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Es vakar noskatījos preses konferenci pēcpusdienā, uh, kur piedalījās iekšlieta ministrs. Jūs vakar ar saviem kolēģiem runājāt, eh, tad jūs vakar pēc konferencē teicāt, ka jūs tikāties ar saviem kolēģiem 5 stundas, šodien jūs teicāt, ka tās ir 6 stundas. Nu, jūs patiešām esat ilgi runājuši, bet rezultāti ir vāji. Esmu ārkārtīgi vīlusies, jo šeit eh, parlamentā esam diskutējuši par migrāciju un patvērumu ļoti daudzas reizes, un tad, kad mēs tiekamies ar komisāru Avramopolus, viņš saka, ka mums ir jābūt pacietīgiem. Viņš eh, vēlas panākt progresu, taču viņam ir jāņem vērā tas, ka dalību valstīm ir problēmas. Un eh, dalību valstīm ir grūti pielāgot savu pieju. Tie ir mani vārdi. Es īsti nezinu, vai komisārs patiešām vēlas eh, kaut ko panākt. Nu, es tā iztulkoju viņa sakāmo. Uh, Mēs redzam, ka Eiropā iedzīvotāji kļūst ar vien vecāki. Mums ir konflikti pie mūsu robežām. Redzam, ka cilvēki iekļūst Eiropā kā politiskie bēgļi. Viņiem patiešām ir vajadzīga droša vieta, kur atrasties, un viņi iekļūst Eiropā, izmantojot šo terminu patvērumu meklētājs tikai tāpēc, ka neviena cita termina nav, ko viņi varētu izmantot. Un jūs uh, Tagad eh, domājiet par 40 tūkstošu cilvēku sadalīšanu uh, Eiropā un uh, par 20 tūkstošu cilvēku uzņemšanu no ANO bēgļu nometnēm citur pasaulē. Jūs runājat arī par darba migrāciju sabiedrībā, kas kļūst ar vien vecāka, ja šie jautājumi netiek risināti. Un ja tiek izvirzīti priekšlikumi par to, kā cīnīties pret nelegālo migrāciju, un ja netiek domāts par legāliem ceļiem, kā cilvēki varētu iekļūt Eiropā, tad mēs redzēsim, ka arvien vairāk cilvēku Eiropā strādās bez dokumentiem, un šī situācija kļūst arvien smagāka. Un šie cilvēki strādās noteikti zem tirgus cenām, strādās ļoti sliktos apstākļos, un tas ir slikti gan viņiem, gan mūsu sabiedrībai. Mums ir uh, tagad jālūdzas, mums ir jākrīt uz ceļiem 28 dalībvalstu priekšā, kurām taču vajadzētu rīkoties saprātīgi. Mans kopsavēkums ir šāds. Jūs seši mēneši ir bijuši lēni, un šajos sešos mēnešos nav neviens sapratis, cik smagā krīzē mēs atrodamies. Un pēdējais, pavisam īsts jautājums. Jūs runājāt par Amberlight procesu. Es gribētu redzēt ziņojumu par Amberlight. Manuprāt, parlaments nav ticis informēts par šo tematu. Paldies! Tagad eh, Katrīna Činičī. Es eh, gribēju pateikt pāris komentāru. Tad, kad mēs eh, runājam par prezidentūru, man ir tāda pieredze, darbojos šeit kopš 99. gada, Mēs runājam par dalībvalstīm, par viņu necārdzamību un nevēlmi um, iet uz priekšu, bet īstenībā šeit prezidentūras loma ir tāda, ka uh, tā vēlas pavadīt uz priekšu dalībvalstis, kas neko nevēlas darīt. Es uh, to gribu pateikt tāpēc, ka tas ir tāds klasisks piemērs Eh, Sīpels kundze un arī Vikstrēms kundze uzdeva jautājumus par to, kas notika otrdien. Tātad, neskatoties to, kāds ir jūsu politiskais viedoklis, mēs gribam to zināt. Mēs gribam zināt, kura dalība valsts uh, to teica. Arī mūsu pilsoņi grib to zināt, bet ir jautājums par to, vai prezidentūra var to pateikt, kur preses konferencē. Man arī uh, jautā, ko atbildēja mana dalība valsts. Un šī situācija ir smaga. Jūs gribat būt reizē gan diplomāts, gan administrators. Sargentīnī kundze teica, ka procesi nevirzās uz priekšu pietiekami ātri. Jūs pieminējāt Amberlaitu. Nu, situācija ir tāda, ka padoma ir pastāvīga, bet uh, ir šie seši mēneši, un šī situācija patiešām ir sarežģīta. Man ir iespēja doties uz neformālajām padomēm, bet es nevaru piedalīties formālajās padomēs. Tāpēc uh, Šī situācija parlamentam ir ļoti nepatīkama. Es nevarēju piedalīties vakar, taču es piedalīšos uh, neformālajā padomē. Tātad mēs varam piedalīties tikai B saraksta sanāksmēs, nevis A saraksta sanāksmēs. Bet uh, situācija prezidentūrām vienmēr ir tāda pati. Katrīna tagad, un pēc tam dosim vārdu ministriem. Sī, grazie, grazie, prezident. Paldies. Lielas paldies priekšādātāji. Paldies, ka devāt vārdu. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos prezidentūrai par uh, paveikto darbu trilogā par uh, direktīvu par nepilngadīgajiem. Šī darbs bija patiešām nopietns. Mēs daudz strādājām pie direktīvas un esam panākuši ievērojams rezultātus, ņemot vērā, ka šis temats ir ļoti sarežģīts nevienmēr ir vienkārši atrast kompromisus. Es vēlreiz gribētu paust savu pateicību prezidentūrai par paveikto. Tagad eh, par nepilngadīgajiem. Es gribētu uzsvērt to, ka esam runājuši par nepilngadīgajiem no citām valstīm, jo īpaši nepilngadīgajiem imigrantiem. Domāju, ka mēs varētu pie šī jautājuma vēl daudz ko panākt. Protams, kontrolē ir jābūt labākai, mums ir jāievāc vairāk datu par šiem jauniešiem. Ļoti bieži gadās tā, ka tad, kad viņi iekļūst mūsu teritorijā, viņi kaut kur pazūd, un tāpēc viņi var kļūt par upuriem organizētajai noziedzībai. Viņus var izmantot seksuāli vai arī uh, nos, nodarbināt uh, piespiedu darbā vai arī uh, Viņas var iesaistīt narkotiku tirzniecībā vai pat iesaistīt terorista tīklos. Tāpēc man jautājums, vai šajās dažās dienās, kas vēl ir atlikušas prezidentūrai, vai varbūt nevarētu šo jautājumu iekļaut darba kārtībā? Proti, kā kontrolēt šos nepilngadīgos, kā iegūt par viņiem vairāk informācijas tā, lai viņi nepazustu mūsu teritorijā. Visi uzdotie jautājumi ir ļoti svarīgi. Es izteikšos ļoti īsi, tāpēc, ka citi kolēģi jau uzdeva šos jautājumus. Mums visiem ļoti nozīmīgs jautājums ir. Uh, Un altro tēma, kas sicuramente. Ir Eiropas iepirkums. Vai mēs varētu panākt progresu šajā jautājumā? Un vēl gribēju arī jautāt par viedajām robežām, par smart borders. Par to jau runāja, bet es gribētu zināt, vai tiks veikta rentabilitātes analīze. Izmaksas ir ļoti augstas. Gribētu arī zināt, vai tehniskā ziņā mēs esam spējīgi eh, visu pietiekami efektīvi īstenot. Vēl viens temats, kas man šķiet ļoti nozīmīgs, atkal saistās ar imigrāciju. Kolēģi izteica komentārus, kuriem varu tikai un vienīgi piekrist. Pati esmu no Sicīlijas. Un Sicīlijā mēs ļoti labi pieredzam imigrācijas smago ietekmi. Cilvēki, kas ceļo vidusjūrā, ir patiešām izmisuši. Viņi ir jāglābj, un ļoti bieži, diemžēl, mēs redzam, ka viņi slīkst mūsu acu priekšā. Esam pieredzējuši lielas traģēdijas. Es saprotu, ka ir izdarīti mēģinājumi daudz ko paveikt, bet gribētu uzsvērt, ka tā ir organizētā noziedzība. Tie ir noziedznieki, kas pelna ļoti lielu naudu no cilvēku ciešanām. Ko mēs varētu darīt? Mums noteikti uz to ir jāuzstāj ir jāņem vērā visi šīs problēmas aspekti, kas šodien jau tik izklāstīti, bet mums noteikti ir uh, pret to jācīnās. Liels paldies! Eh, tagad vēl Džekijai 30 sekundes, pavisam īsi, bet patiešām īsi. Paldies, priekšādātāji! Man ir tikai divi teikumi. Es saprotu kritiku, ko pauda mani kolēģi. Mēs redzam, ka ir radušās problēmas ar migrācijas jautājumu risināšanu, taču mēs nevaram visu šo kritiku vērst uz prezidējošo valsti. Eiropas Savienība nav reaģējusi pietiekami strauji, taču tāda ir pašreizējā situācija. Tāda ir pašreizējā Eiropas Savienības institucionālā struktūra. Eiropas parlamentam pašam un Libe komitejai vajadzētu rīkoties aktīvāk. Imigrācijas problēmu nevar atrisināt tikai no Eiropas Savienības iekšienes. Arī Ziemeļāfrikai un šiem reģioniem ir kaut kas jāpasāk. Paldies! Paldies! Es vēl gribētu teikt, ka um, ar abiem jums šo sešu mēnešu laikā esam ļoti labi sadarbojušies. Kā norādīja Vikstrēms kundze un arī Katrīna, uh, um, trialogos maza prezidējošā valsts ir bijusi ļoti efektīva. Protams, ik pēc sešiem mēnešiem mainās prezidējošā valsts un parasti mēs uh, izsakām kritiku par dalību valstu rīcību. Tagad uh, došu vārdu jums atbildēji, lai jūs varētu sniegt atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Mēs varētu sākt ar Kozlovska kungu. Vai tā būs labi? Lūdzu. Jā, paldies eh, par uzdotajiem jautājumiem. Nu, saprotu, ka varbūt es varētu sākt, jo skaidrs, ka, manuprāt, lielākā daļa jautājumu bija saistīta tieši ar migrācijas eh, problēmām, ar ko mēs saskaramies šodien. Es gribētu teikt tā, ka, eh, jā, nu, par vakar um, varbūt es atbildēšu kopumā, jo faktiski katrs deputāts gan ietvērs savu jautājumu tieši par migrāciju, tad, jā, nu es gribētu teikt, nu, ja mēs tā precīzi, es neizreģināju, cik mēs stundas, sešas vai piecas, bet, nu, vairāk kā piecas. Tā kā mēs tiešām faktiski trīs ceturdaļas no vakardienas diskusijām mēs veltījām tieši šim jautājumam. Un es gribētu teikt, ka kopumā, tātad, ja mēs runājam, nu, tātad komisija nāca priek ar priekšlikumu jūli 13. Jū, 13. maijā. Faktiski mēs mēnešu laikā uh, savā padomē jau organizējam pirmo ministru līmeņu diskusijas, uh, kur faktiski piedalījās visi, uh, visas valstis, arī mūsu gan papildus vēl arī mūsu Eiropas ekonomiskās zonas valsts, tā kā diskusija bija. Un es gribētu teikt, trīs, tad, tad Eiropas komisijas programma dalās trīs daļās faktiski. Tad, tad, kā es arī minēju savā atskaitē, tad, tad īstermiņa risinājumi, vidējā e, termiņa risinājumi un ilgtermiņa risinājumi. Ja mēs runājam, sākumā tika teikts, nu, cīņa ar kontrabandistiem, vai mēs to daram un kā mēs to daram un par kuģu tā kā grendēšanu, tad, tad es gribu precizēt, ka e, cīņa ar kontrabandistiem ietver nevis e, kuģu ar migrantiem grendēšanu bet eh, panākt to, lai kontrabandistiem nebūtu šie kuģi pieejami, pirms vēl uz tiem uzkāp šie nevainīgie cilvēki, kas dodas šajās bīstamās ceļojumās. Skaidrs, ka tas ir diezgan komplicēts pasākums gan no juridiskā aspekta, gan arī no sadarbības aspekta, bet pilnīgi noteikti mēs nevaram atstāt eh, šo faktoru neievērot. Diemžēl tas ir izvērties par ļoti ienesīgu biznesu, kuros uh, Um, šādā veidā šie kontrabandisti pelna miljonus, un mēs redzam, ka šis fenomens tikai pieaug. Otrs, tātad, uh, ja mēs runājam par mm, trešām valstīm un darbību trešajās valstīs, jā, mēs uzskatām, ka bez uh, sadarbības ar trešajām valstīm, diemžēl, šī plūsma tikai turpināsies. Un uh, zinot to skaitļus, kāda ir vēl uz vietas un ir gatavi doties šajos ceļojumos un ir pārvietoti iekšienē, uh, nu, tie ir ļoti daudz miljonu. Tie ir ļoti, ļoti, ļoti daudz miljonu. Un uh, līdz ar to faktiski uh, mums ir jābūt arī, kāpēc šī programma arī ir ilgtermiņā domāta, lai mēs spētu tomēr arī izlīdzvarot šo spiedienu un panākt tomēr, ka uh, tajās valstīs, no kurām viņi bēg, tomēr tā situācija kaut kā nor normalizējās. Ja mēs runājam par atbalstu komisijas priekšlikumiem, es gribu pateikt, ka kopumā visas valsts paldu principāli atbalstu tam, bet jā, es diemžēl nevaru nosaukt konkrētas valsts eh, pozīciju, kura tieši ko teica un kādas argumentus izvirzīja. Jūs to varat visvieglākā veidā darīt tieši vēršoties pie savas attiecīgi nacionālās valsts un tādā veidā jūs šo informāciju iegūsiet. Bet uh, bija diskusijas bija par ļoti daudziem faktoriem, par to gan es varu pateikt. Jā, es piekrītu, kad uh, bija diskusijas par šo uh, piedalīšanos, vai tā ir obligāta piedalīšanās, vai tā ir brīvprātīga piedalīšanās. Bija, bija debats par to, vai attiecīgi par citām niansēm, par uh, kādā veidā tiek uh, reiķināts kvotas un citas, bet es gribu pateikt to, ka uh, mēs kā Latvija, kā prezidentūra tomēr sasaucam šo padomu un nekavēties likām galdā šos uh, visas. Uh, jautājums un šis debats notika. Un es esmu pārliecināts, ka tuvākā laikā mēs ejam uz to, ka tomēr šis solidāts princips būs. Un mēs ceram, ka nu, komisārs, komisārs un komisija ir neatlaidīgi arī un virzās uz priekšu. Es domāju, ka šajā gadā un tuvāko mēnešu laikā mēs panāksim kompromisu, kādā veidā mēs varam tieši runāt par spiedienu mazināšanu uz pirmajām valstīm, kas ar to visvairāk saskaras. Uh, Un tātad, eh, eh, eh, kā es arī teicu, tātad šī pieeja ir visaptveroša un, un mēs negribētu izdalīt vienu elementu, bet es katrā ziņā nestoties to, ka arī tik pieminēt Latvijas varbūt nostāja, tomēr mēs kā prezidentūra neesam nevis sekundu vilcinājuši šo jautājumu virzīšanu un esam likuši galdā, lai apspriest un kā prezidentūras uzskat mēs esam izpildījuši savu pienākumu apkopoju šīs visas pozīcijas. Komisija to ļoti labi zina, un es domāju, ka attiecīgi nododot Luksemburgas prezidentūrai faktiski jau, es pieļauju arī nākamā mēneša sākumā, faktiski šis jautājums atkal būs dienas kārtībā. Tad, ja mēs varbūt varētu pieskārties un atbildēt uz jautājumu, kas bija skarts par Eiropola pretterorismu centra jautājumu saistībā ar pretterorismu. Uh, tad šis centra izveidas mērķis ir vairāk informācijas aprits koordinācija, efektīvāk viņa izmantošana, jo, kā mēs zinām, šie uzbrukumi, kas bija saistīti gan arī Parīzē, gan arī Kopenhāgenā, ir saistīti ar ieroču izmantošanu, automātisku ieroču izmantošanu, tādēļ Eiropols, kas koordinē arī policijas sadarbību, ir ļoti būtisks pienesums, un to mēs esam uzsvēruši un tāpēc arī šāds mērķis ir eh, panākts. Jā, runājam par eh, direktīvām, kas ir studentu zinātnieku direktīvu. Nu, jā, mēs neesam varbūt panākuši to maksimālo efektu, bet mēs gribētu apliecināt, ka mēs esam centušies un strādājuši un darījuši visu, lai pēc iespējas uh, panākt šo progresu. Un uh, no, savukārt arī par uh, attiecīgi CEPO regulām un Eiropola regulu arī mēs esam darījuši visu, lai panāktu pēc iespējas lielāku virzību. Ja mēs runājam par um, Dublins um, uh, sistēmas pārskatīšanu un grozīšanu, tad šeit mēs gaidām debati bija par to uh, padomē, un mēs gaidām uh, Eiropas komisijas priekšlikumu tieši par šiem jautājumiem. Un uh, uh, vēlreiz apliecinot par migrāciju kopumā, faktiski debats bija pa visiem punktiem un arī par atgriešanas un readmisiju, atgriešanas politiku, uh, kas tika apspriest pusdienu laikā diezgan arī intensīvi no visām dalību valstu pusēm. Un, uh, un attiecīgi jā, par uh, jautājums uh, par Amberlight. Uh, un par datu pieejamību, tad es varētu vienīgais nu vēlreiz nosaukt šos datus, ko es jau minēju. Tātad uh, kopumā 28 dalību valsts informācija no 53 lidostām un tās bažas, kas bija, kad attiecīgi tās personas, kas varbūt būs uh, pārkāpuši šo uh, uzturēšanās noteikumus tiks aizturēts, tad var apliecināt tikai to, ka neviena netika aizturēta, un attiecīgi mēs esam saņēmuši kopumā ziņojums par 1390 personām, kas bija pārkāpuši šos uzturēšanās noteikumus Eiropas Savienībā. Tas īsumā viss, varbūt, varbūt es varētu dot vārdu mūsu kolēģiem. Yes, please, minister, please go ahead. And, um... Jā, lūdzu, ministra kungs. Vairāki kolēģi man ir nosūtījuši īziņas, eh, sakot, ka viņi diemžēl nevarēja ierasties. Mm, ir eh, radušās problēmas ar ceļošanu, un eh, viņi tomēr tā tad ir atsūtījuši uh, savu atvainošanos par to, ka viņi negribēja ierasties. Gribēju jums to pastāstīt. Zinu, ka ļoti daudz kolēģi strādā ar jums. Uh, trilogu ietveros strādāju arī ar jūsu darbiniekiem, un viņiem ir patiešām žēl, ka viņi nevarēja būt klāt. Lūdzu, ministra kungs. Cik minūtes? Neuztraucieties, runājiet, cik jums ilgi nepieciešams. Tātad pa jautājumiem acīm redzot informācija parlamentā par regulas un, un, un direktīvas uh, virzība ir bijusi nepietiekama, tāpēc paldies par iespēju papildināt šo informāciju un, un, un atbildēt jums. Tātad vispirms eh, deputāta Birgita Sipele jautāja par to, vai oktobrī būs direktīva. Eh, jāsaka tā, ka 24. jūnijā šeit būs, eh, acīm redzot, šeit būs trialogs Un šī trialoga ietvaros Luksemburga informēs par savām prioritātēm. Un uh, viena no šīm prioritātēm, kā man ir zināms, arī ir tas, lai direktīva tiktu pieņemta uh, Luksemburgas prezidentūras laikā. Uh, <clears throat> Luksemburgas prez, prezidentūras ietvaros, jebkurā gadījumā laipni aicināt uz šo pasākumu un uzklausīsim Luksemburgas prioritātes. Tās jau divreiz tika minētas, tās tika minētas tikko 15. maijā Luksemburgā un, un, un, un, un pirms tam arī mūsu divpusējā sanāksmē ar ASV, Eiropas Savienības ASV neformālajā sanāksmē. Eh, tālāk jautājums bija arī, arī mm, Nu, arī bija jautājums, kāds ir progress ar eh, direktīvu. Nu, jāsaka, ka uh, direktīvas virzība reāli bija iespējama tikai tad, kad ir pieņemts viss, kas saistīts ar regulu, kad ir vispārējā vienošanās panākt. Uh, atbildot arī uz, uz deputāta Cernsts jautājumu un citu arī, kas jautāja, jāsaka, ka ir divas pilnīgi divas dažādas lietas. Tātad regula skar visu civiltiesisko direktīva skar visu, kas ir krimināla tiesiskais. Un e, ticiet man, e, regula, kas aptver 91 pantu, kas ir izklāstīts 91 pants uz 250 lapspusēm, e, vienoties starp 28 dalību valstīm par šo redakciju, kā jūs domājat, cik daudz sēžu vajadzēja šī pusgada laikā, lai pantu pa pantam, nodaļu pa nodaļai pieņemt un vienotos. Kā jūs domājat, cik daudz sēžu? 45 sēdes. Tā ka paldies tiešām ekspertiem, viņi ir milzīgu darbu paveikuši. Viņi paveikuši neiespējamo. Jo ticiet man, viedokļi bija pilnīgi pretēji. Kritiķi bija abās pusēs, gan no vienas puses, gan no otras puses. Un, uh, Uh, vienoties tā, lai kvalificētais vairākums atbalstītu regulu, šķita pilnīgi neiespējamā misija, bet mums tas izdevās. Un, atklāt runājot, mēs ar to arī lepojamies. Uh, tas īsumā būtu viss. Es sapratu pamatā, protams, par regulu un par direktīvu arī šie jautājumi bija. Nu, vēl, protams, es ļoti, ļoti lielu paldies vēlos teikt tiem cilvēkiem, kuri tieši no jūsu komitejas iesaistās trialogu darbā, un īpaši paldies Čīniķi kundzei eh, par, par sadarbību trialogā, kur tiešām bija ļoti produktīva šī sadarbība jautājumā par, par bērnu direktīvu. Tā kā paldies jums, deputāti, un mums tiešām daudz ļoti nopietnu trialogu būs, un, un, un datu regulas trialogs es ļoti ceru, ka virzīsies uz priekšu. Paldies jums! Okay, so thank you to... Paldies! Paldies abiem ministriem! Paldies kolēģiem! Un šīs ir prezidentūras beigas, un uh, visu kolēģu vārdā, jo īpaši to kolēģu vārdā, kas ir klāt, es eh, vēlētos jums vēlreiz paust savu pateicību. Un eh, paldies par eh, neatlaidīgo darbu, paldies par jūsu darbinieku ieguldījumu. Pēdējo sešu mēnešu laikā mēs daudz no viņiem esam iepazinuši. Pateicamies viņiem par darbu. Un paldies arī par neformālo sanāksmi organizēšanu. Un paldies, ka izturājāties pret mums ar lielu cieņu. Šie seši mēneši ir bijuši patiešām izcili. Esmu pārliecināts, ka jūs tagad esat pelnījuši atpūtu pēc smagā darba. Bet eh, tātad vēlreiz paldies eh, ministru kungiem par eh, ieguldījumu. Esam patiešām pateicīgi.